sanāksmi. Es vēlētos paust līdzjūtību ģimenēm un tuviniekiem Gvatemalas upuriem par traģēdiju, ko ir izraisījis ugunsgrēks pagājušās nedēļas trešdienā eh, Degistan Hosē Pinulā um, bāreņu nams. Mēs uh, gaidām izmeklēšanas rezultātus, lai zinātu, kādi tieši bija ugunsgrēka iemesli, kā arī, lai noskaidrotu atbildīgos. Skaidrs, ka šie bērni un pusauģi ir labāk jāaizsargā. Kā jūs zināt, pagājušajā nedēļā mēs atzīmējām sieviešu dienu. Es uzstāju uz to, lai uh, šīs svinības nebūtu tikai tādi retoriski svētki, uh, kamēr sievietes būs eh, vardarbības, diskriminācijas upuri, eh, spiesto laulību upuri un tiks izslēgt arī no darba tirgus un tam līdzīgi mums katru dienu, katru gadu, visu gadu ir jācīnās pār eh, sieviešu pamata tiesībām. Arī sieviešu tiesības.